Būties 3. oktobra 2012. gadā, vai jūs varat eh, to apstiprināt? Nav nekādu iebilžu, līdz ar to šis mandāts ir apstiprināts. Tagad mēs uzsāksim balsošanu. Vispirms. Ziefkas kunga eh, ziņojums jurisdikcijas piedamā cīšanas pildu civilietās un komerclietās. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk modrziņojums par sprākstvielu prekursoru tirniecību un lietošanu. Arī šeit personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Rodas Berends ziņojums par īpašu pagaidu pasākumu Eiropas Savienības ierēģu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā. Horvātija. Viens pieteicies runāt, Landsbergs kungs. Okay. Man nav mana karteņa. Jā, paldies. Labi, ņemsim to vērā. Personāls balsoņiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām Rosbachs kungas ziņos par Eiropas Savienības pievienošanos protokolām par vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu. Balsojam. Uh, uh, paciet rokas, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk Kristensen ziņojums par zvejas iespējām un uh, finansiālu ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas kopienu un Dānijas Grenlands partnerattiecību nolīkumās jau sanācijas nozarē. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Pāriem par Karlo Kasīni ziņojumu par tiesībām kandidēt Eiropas parlamentu vēlēšanas Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Kolēna Langens ziņojums par patēriņa kredītlikuma direktīvas īstenošanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts ziņojums. Tālāk ziņojums Jāslavecka Sociālo ieguldījumu pakts. Sākam balsot. Kurš par? Ar roku pacelt. Pret. Atturas. Pieņemts. Bovē ziņojums. Par veicināšanas informācijas pasākumu attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem. Kurš par? Ar roku paceļot. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāka galo ziņojums Tālāk pārdošanas tiesību direktīvas īstenošana. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk ziņojums Gerēro salon grozījuma reglamentā 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā. ziņojotājs lūdz, vār, referents lūdz vārdu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos izmantot šo iespēju teikt paldies visiem ēnu referentiem un koordinātājiem AKO komitejā, kas uh, ar man ļoti lielu pacietību atbalstīja šajā sarežģītajā procesa gaitā. Bet uh, iemesls, kādēļ es pieteicos runāt, ir um, tāds, ka šis grozījums saskaņā ar parasto sistēmu. Stāsies spēkā nākamajā 10. decembrī, tas nozīmē pirmajā dienā, pirmajā dienā nākamajā uh, plenāra sasākuma gaitā. Tur ir vienkārši runa par procedūru, ka komiteja līdz šim tā nav saruna vešanas mandāts un uh, nav arī nav arī komanda pagaidām vēl sastādīta. Jā, liels paldies, saka priekšsēdētāji, to mēs ņemsim zināšanai, kurš par kurš pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām. Jā, es biju drusku prātu, saka priekšādē. Tagad mēs ejam pie grozījumiem. 1, 4 un 6. 146. Tur mums vajadzēs kvalificēts vairākums. Kurš par šiem grozījumiem 146? Kurš pret? Atturas pieņēmts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums divās daļās pirmā daļa pir par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Treš, 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par. Eh, tas, nē, tas atkrīt. Tālāk mēs pārējām pie 11.4, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk pakete 5 un 18, kurš par pret atturas pieņemts. 18 par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts. 8 divās daļās pirmā daļa, kurš par? Otrā daļa, nē, pret vispirms, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 9 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 16. Nē, 16 atkrīt, 10 tagad par pret. To es gribētu pārbaudīt. 10. Sākam balsot. Mums ir vajadzīgs kvalificēts vairākums. Beid... Beidzam balsot. Noraidīts ir. Ir vajadzīgs 377 balsot, to pieņem. Pāriem 16. Personāls balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, priekšlikums mainītā redakcijā, tur ir vajadzīgs vienkārši vairākums par, pret, atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie nākamā ziņojuma, Ilčev ziņojums par uh, grozījumu izdarīšanu reglamentā 81. pantā, stenogramām un 82. pantā par debašu audiovizuāliem ierakstiem. Kvalifikāts vairākums par tekstu, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk priekšlikums, vairāk, kurš pār pret atturas pieņemts. Tālāk pāriem pie ziņojuma Vanda Kamps par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadrātciklu tipu apstiprinājumu šo transporta līdzekļu tirgus uzraudzību. Kurš par pret atturas pieņemts? Bloks 21 Eh, kurš par? Nē, tas at, atkrits, atvainojos. Tālāk pārējiem pie grozītā eh, priekšlikuma, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad leģislatīvais uh, likumdošanas priekšlikums bēršanās balsojums. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk pārējām padzēri ziņojums par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzakļu apstiprināšanu. Pirmais bloks 320. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais bloks. Līdz ar to atkrīt, un tad mēs varam pāriet pie visu priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts likumdošanas rezolūcija personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk pārējām pie balsošanas. Terho ziņojums karšu internetu un mobilie maksājumi. 41. Divas daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otra daļa par pret. Tas nebija skaidrs. Tur es gribētu lūgt eh, jūs balsot eh, elektroniski, lai varētu pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 43 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par 43. par pret atturas. To es arī labprāt pārbaudītu elektroniski. Sākam balsot, lai varētu pārbaudīt otro daļu un 43. punktā. Beidzam balsot. Pieņemts. Par rezolūcijas eh, projektu kopumā, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām Elka Drauja ziņojuma par paralēlu banku sistēmu. Par pret atturas pieņemts. Pārējām par Kostas ziņojumu bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē. Devītais, divās tajās, pirmā tajā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kostas kundze, jūs gribējāt vēl kaut ko pateikt, kā referenti lūdzu jums tagad iespējams. Jā, paldies, priekšsēdotājs kundze. Es gribētu vienkārši atgādināt, ka šodien kopš 23 gadiem ir spēkā uh, konvencija bērnu jaunas aizsardzībai, ko pieņem ANO. Ir runa par uh, bērnu tiesībām un jauniešu tiesībām. Gribētu teikt paldies ēnu referentiem, arī komitejā, arī Libas komitejas referentiem par lielisko sadarbību. Es uh, domāju, ka šodien patiešām mēs redzam ļoti svarīgu signālu arī no to puses, ka šeit parlamentā izsakās. Jā, paldies, Kostas kundze. Tad mēs varam pāriet pie otrās daļas, devītajā punktā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 24. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 25. punkts par. Pret. Atturas pieņemts. 32 par. Pret atturas pieņemts. 3-4 par pārbaudīt. 3-2 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 3-4 par. Pret. Aturas. Tas nebija skaidrs, tātad es gribētu jūs lūgt eh, arī tiešām skaidrs, saskatām celt rokas. Tagad pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, skaidrāk cerēt rokas, lai būtu skaidrāk. 3-4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4-4 par. Pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas pieņemts. 67 par pret atturas pieņemts. Tā pārējām pie apsvēruma A trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. D apsvērums par pret atturas pieņemts. K apsvērums divās daļās par pret atvainojos par pirmo daļu tagad. Pirmā daļa par. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Apsvērums L divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ap, N apsvērums par, pret, ap, atturas pieņemts. Q par, pret, atturas pieņemts. T par, pret, atturas pieņemts. Tālāk par visu uh, rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Sirdnieks sveicam referentes kundzi. Tālāk pārējām pie Bekara kunga ziņojuma. Sociālās uzņēmē darbības iniciatīva. Sāksim ar pirmo grozījumu par pret atturas norādīts. 11 par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. Un rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Sirdnieks veicam referentu. Tālāk mēs pārtrauksim balsošanu svinīgai sēdē, kurā uzstāsies Haiti prezidents. Lai mēs viņu varētu sveikt. Bien, devant, devant, devant une telle protestation, je propose que nous... Eh, ņemot vērā protestus, mēs eh, tomēr turpināsim balsošanu. Pāriesim pie Tisienas ziņojuma. Turpināsim. Taisnes ziņojums. Pirmais eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais punkts. Trešais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļa - par, pret, atturas. Norādīts. Ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Otrā daļa. Kurš par? Roku paceļot pret. Norēdīts. Norē... Eh. Devītais. Divās daļās pār personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Otrā daļa. Pažinās balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Desmitais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums par, kurš pret atturas norādīts. Pielikums, ieteikums, sākam balsot personās balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas norādīts Noraidīts. 12. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. AE apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņēmts. Otrā daļa, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums CN. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk apsveram CP. Personāls balsojums. Sākam balsot. Kāds rūdz vārdu vēlāk? CP personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija kopumā Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnieks veicam referentes kundzi. Un vēl palicis pēdējais balsojums. To mēs varam ļoti ātri izdarīt. Nāzerkungs. No Tas ir ziņojums. Mēs kopumā pa visu varam par, pret, atturas pieņemts. Madame 831. Oui, madame, madame, uh, à la place. Madame Strifleur, oui. Oui, ma... Striflērs kundze, man jāsaka nožēla, ka darba kārtība ir tikus mainīta, jo mēs uh, sagaidām šeit uh, Haitī. Uh, republikas prezidents vienīgā sēdē, es gribētu atgādināt, ka Eiropa ir eh, lielākais palīdzības devējs pasaulē. Un eh, vajadz, vajadzētu gaidīt, ka mēs patiešām eh, sveiktu šeit Haiti prezidentu. Un ļoti žēl, ka darba kārtība tikusi mainīta. Jā, viņš tagad ierodas, un es, protams, gribētu jūs lūgt palikt zālē.